el siguiente punto de orden del día es el debate Nākamais darba kārtības punkts ir eh, kopīgās debats par kopējo tirzniecības politiku. Es gribētu vispirms aicināt pirmo referenti. Godātais priekšsēdētāji, godātais komisāri, dārgie kolēģi, kā jau būsiet eh, informēti, saskaņā ar Lisabonas līgumu eh, parlamentam arī ir sava teikšana par tirzniecības politiku un komitoloģiju, ņemot vērā deleģētos aktus un īstenošanas pasākums. Ņemot vērā Lisabonas līgumā atrunāto vairākas regulas, kas attiec uz tirzniecības politiku un lēmumu procedūru, um, to vajadzē, tās vajadzēja pielāgot jaunajam tiesību ietvaram. Mēs te runājam par omnibus viens uh, tiesību aktu kopumu, runājot arī par uh, pret dempingu un pret subsīdiju likumdošanu. Mums uh, bija ļoti daudz trilogu sarunu veselu gada garumā un jau jūnijā mēs varējām kaldināt politisko kompromisu. Procedūra nebija pārāk vienkārša, bet galu galā mēs varējām atrast labu risinājumu. Tagad gribēju uzsvērt vairākas komponentes šajā priekšlikumā. Pirmām kārtām līdz pašam pēdējam brīdim komisijā, komisijas piedāvātajā pret dēmpinga un pret subsīdiju procedūrā dalību valstu loma bija ierobežota. Padome gribēja sev uh, vairāk pilnvaru, bet parlaments noteica, ka ir jāievēro viss Lisabonas līgumā teiktais, ņemot vērā jauno politisko orientāciju, taču ir jāsaglabā institucionālais līdzsvars vedot sarunas par eh, tirzniecību. Parlaments vēlējās, lai dalību valstīm netiktu piešķirtas papildus pilnvaras, kas pārsniegtu pašreizējo status quo. Īstenībā parlamentam ir vairāk pilnvaru pateicoties tieši Lisabons līgumam, nu šķiet, ka komisija savā priekšlikumā to nav ņēmus vērā, vismaz tas te nav redzams. Otrām kārtām. parlaments sarunās panāca to, ka pret dēmpinga un pret subsīdiju pasākumi e, ir e, jāpagarina uz 18 mēnešiem. Tagad tiek runāts par 15 mēnešiem. Es domāju, ja tiek uzsākta procedūra, ir pēc iespējas ātrāk jāgarantē juridiskā drošība, lai būtu vispār kaut kāda iespēja raudzīties uz priekšu. Trešām kārtām, ņemot vērā drošības pasākumu regulu, mēs varējām garantēt, ka uh, eh, Dienvidu Korejā panāktais kompromiss tiek iedzīvināts klauzulā, līdz ar to ir pārbaudīšanas procedūra, un tā notiek tikai tad, ja ir pieņemti galējie lēmumi. Ja ir uh, uz laiku ierobežoti lēmumi, ir jāievēro konsultācija procedūra. Viena, viens procedūras izmantošanas gadījumā eh, vairāk teikšanas ir komisijā, otras procedūras gadījumā vairāk teikšanas ir padomē. Ir jāņem vērā arī tas, ka ir ārkārtīgi daudz grozījumu. Un tieši tādēļ ir jāgarantē piekļuve lietotājiem draudzīgai konsolidētai versijai. Tekstiem ir jābūt vienkārši uztveramiem un saprotamiem. Komisijai līdz 2014. gada jūnijam ir jāsaglab, jās, jāpiedāvā konsolidētā redakcija. Es gribēju arī norādīt uz saiksni starp omnibus un tirzniecības aizsardzības aizsardzību. Tas ir minēts Fjellner kunga ziņojumā. Omnibus viens ir noteikts, kā ir jāiztano antidempinga un antisubsīdiju eh, regula. Mēs nevēlamies mainīt likumdošanas garu kā tādu, mēs vēlamies modernizēt eh, tirzniecības aizsardzības instrumentus. Es uzskatu, ka mēs varam būt ļoti gandarīti ar atrasto kompromisu un ceru, ka kolēģi kuplā skaitā to atbalstīs plenārsēdē. Dārgais priekšsādētāji kungs, vēl viens vienīgs teikums. Gribēju pateikties visiem, kas veda sārunas padomē, komisijā. Gribēju pateikties arī kolēģim Jorgam Laifrīdam. Kopīgi ar viņu mēs strādājam pie Omnibus 1 un Omnibus 2 koleģiālā gaisotnē. Nu, par to man ir vispatīkamākās atmiņas. Paldies! Gracias, señora Quiswood. Tiene la palabra por... Paldies! Un tagad lūdzu nākamais runātais Laiftrīda kungs, jums ir 4 minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Turpināšu vāciski, jo varbūt, eh, ja es turpināšu spāniski runāt, tad neviens man nesapratīs. Vāru teikt to pašu Kvista Drobo kundzei. Ar viņu sadarboties bija lieliski, un vēlos arī sirsnīgi pateikties viņai Vēlos pateikties arī pārējiem kolēģiem, kuri palīdzēja strādāt pie šī dokumenta, tīpaši tiem, kuri, kurus parasti neviens nesauc vārdā, runājot par uh, eh, sekretariāta darbiniekiem, un viņi ir paveikuši milzīgu darbu. Ir ja tīpaši Masikovai kundze un Upiv kundze. Viņi tiešām lieliski palīdzēja. Lisabonas līgums panāca to, ka Eiropas parlaments jautājumus, kas ir saistīti ar ārēju tirzniecību, ir kļuvis par līdzlikumdevēju. Un arī, e, ja tiek noslēgta līgumi par ārējo tirzniecību, šeit uh, Eiropas parlamentam arī ir uh, tiesības uh, apstiprināt vai neapstiprināt. Un tas nozīmē, ka tirzniecības politika, kas notiek Eiropas Savienībā, ir arī tagad Eiropas parlamenta kompetence un tie, kuri bija pret šo kompetenci, bija īstenībā pēc būtības pret uh, līdzvaroto tirzniecības politiku. Tagad uh, runāsim konkrēti par šo dokumentu Omnibus 2. Bijušais kom, bijušie komitoloģijas procedūra pēc uh, Lisabonas līguma parakstīšanas kļuva par uh, īstu modernu procedūru, kurā piedalās arī Eiropas parlaments, uh, Gal galā viss prasīja četrus gadus, kas, manuprāt, nav, piet, nav, pa, nav pamatoti. Varēja daudz ātrāk to visu izdarīt, bet, diemžēl, nevarēja. Kas mums bija īpaši svarīgi šajās sarunās? Tas bija saistīts ar to, ka attiecībā uz deleģētiem tiesību aktiem būtu skaidri termiņi, lai varētu arī atcelt vai atgriezt šos tiesību aktus Ir ļoti svarīgi, lai ka Eiropas parlaments uh, uh, redz šos tiesību aktus tik, nevis tikai jau gatavus, kad ir tie ir jāatgriež atpakaļ, bet arī tad, kad uh, šādi tiesību akti top un tad attiecīgi var ietekmēt šo saturu. Tātad, ja jau laicīgi Eiropas parlaments sāk darboties pie deleģētiem tiesību aktiem, jau var paust argumentus, tad, tad jā, uh, Eh, deleģēto aktu tapšanas procesā iesaistās arī parlaments, tad, protams, beigās ir daudz vieglāk šos aktus arī apstiprināt. Un, manuprāt, īstenībā tas padara visu procesu uh, vienkāršāku un reālāku. Un tad mēs varējām uh, runāt par šiem jautājumiem ar padome, ka, protams, ir nepieciešama komisijas uh, iesaiste ļoti plašā mērā kā iniciatīvas uh, orgānam, bet uh, varu teikt, cienījamie kolēģi, ka Es tiešām ceru, un varu šeit pieslēgties kolēģis teiktajam, es tiešām ceru, ka rīt mēs saņemsim vairākumu plenārsēdē, un tas būs kārtējais solis uz priekšu Eiropas Savienības likumdošanas procesā. Protams, šeit iekšā varbūt nepārāk interesants lietas un daudz jāstrādā, protams, tas prasa milzīgu darbu, ir jāiedziļinās, taču tas ir ļoti svarīgi, jo šādi normatīvie akti ir absolūti vajadzīgi. Un tad Eiropas parlaments var funkcionēt, Eiropas likumdošanas process var funkcionēt un ļoti daudzās jomās, kas saistīts ar tirzniecības politiku, mēs varam pieņemt labus lēmumus. Paldies par uzmanību! Gracias, senor Paldies. Tagad komisijas vārdā Mimiks kungs. Paldies priekšsēdētāji godājumie mm, deputāti, komisārs Degukts, diemžēl šodien piedalās sanāksmē ar kolēģiem no Klusā okeāna valstīm un es gribētu pateikties eh, no savas puses, no viņa puses ar abiem referentiem un arī Moreiras kungam, arī visiem pāriem deputātiem par ļoti ciešo sadarbību pie šī dokumenta. Šī paketa uzlabo aktualizē lēmumu pieņemšanu mehānismu sakarā ar ar tīzniecības politiku, ņemot vērā deleģēšanas mehānismu. Šodien diskusijā Eh, kas ir pirms balsojuma otrā lasīmā. Mēs esam tuvu jau likumdošanas procesa beigām. Pēc pēdējā trialoga, kas notika 5. jūnijā, Inta komiteja 11. jūlijā apstiprināja šo rezultātu, un tagad eh, Eiropas parlamentam vajadzētu apstiprināt otro lasīmu. Jūsu priekšā ir teksts, kas pilnībā saskana ar trialogu rezultātu, un šo tekstu pilnībā atbalsta komisija. Eh, pieņemot eh, pirmo lasījumu, padoms pirmo lasījumu, jūs eh, arī ļausiet sākt īstenot, sākt šo aktu īstenošanu. Šajā brīdī mēs esam nonākuši pēc grūta procesa. Ir bijis ļoti ilgs laiks vajadzīgs, varbūt pat pārāk ilgs, trīs gadi starp komisijas pirmo priekšlikumu un spēkā stāšanos brīdi. Mēs piekrītam, ka bija nepieciešams piekāpšanās no visām pusēm, lai panāktu kompromisu risinājumu. Ļaujiet izteikt pārliecību, ka un apgalvot, ka komisija ir strādājusi ļoti ātri, bez vilcināšanās, un pareiz būtu teikt, ka līdz ar šo regulu pieņemšanu Eiropas Savienības tirdzniecības politikas ietvers atkal būs pakļauts lielām pārmaiņām. Līdz ar Lisabonas līguma spēkā stāšanos, līdz ar īstenošanas noteikumiem mēs esam atraduši jaunu institucionālo līdzsvaru, kas pārvaldīs deleģēto un iznošanas aktu pieņemšanu tirdzniecības politikas jomā. Tas ir ļoti liels sasniegums. Tad, kad jaunās procedūras darbosies, tad mēs varēsim rīkoties ļoti ātri, varēsim arī ātri realizēt kopējo tirzniecības politiku, un mēs palīdzēsim Eiropas Savienības operatoriem efektīvākā veidā. Tajā pat laikā mēs arī sakārtosim lēmumu pieņemšanas procesu, un līdz ar to mēs varēsim arī rīkoties saulaicīgāk, un arī mums uzticēsies vairāk starptautiskā mērogā. Es gribētu arī vēlreiz atkārtot komisijas apgalvojums triologu sarunās. Komisija tagad turpinās strādāt ar regulas kodifikāciju būs pieņemts divas omnibus pakets, un šis process sāksies ar 1. jūniju nākamajā gadā. Tātad tas ir pēdējais brīdis lai uz, tā veidā uzlabotu tiesisko ietvaru pilnīgi visiem iesaistītajiem. Un visbeidzot, vēlreiz te Gukta kunga vārdā es gribētu pateikties referentiem un visām parlamentam par iesaisti šajā darbā un darba pie šī svarīgā dokumenta. Komisija arī strādās tā, lai jaunais ietvers strādātu efektīvi. Paldies! Paldies! Un tagad dosim vārdu politisko grupu pārstāvjiem Tautas partijas grupas vārdā, kas pārīkums divas minūtes. Godātais priekšsēdētāj kungs, godātie kolēģi, vēlējos sākumā uzteikt Kvista Drovals kundzes un Laikfrīda kunga veikumu pēdējo mēnešu laikā. Viņi no nu diena ir paveikuši daudz sadarbojoties ar ēnu referentiem. Esmu patiešām priecīgs, ka jau šogad varam noslēgt darbu. Par ko tad mēs runājam attiecībā uz deleģētiem tiesību aktiem? Daļēji komisija tiek pilnvarota būt līdz likuma devēja. Un, protams, tas uh, visām institūcijām nozīmē vairāk atbildības, un ja tiek apspriesti likumi, it sevišķi tirzniecības jomā, arī mums ir sava teikšana, un um, tad ir jāsaka, kur mēs esam galvenie noteicēji, un kur tad atkal vadības groži vairāk aktīvāk rokās ir jāpaņem komisijai. Ko tas nozīmē komisijai? Um, Tā ir jāpieņem lēmums saskaņā ar deleģētiem tiesību aktiem, un es vēlētos, eh, ja mēs te runājam, piemēram, par eh, spuldzīšu aizliegumu vai eh, par toaletes, toaletē izmantojamo ūdeni, nu tad varbūt šeit komisijai vajadzētu būt beidzot konstruktīvai, izmantojot deleģētos tiesību aktus, nevis tā kā saistībā ar šiem priekšlikumiem. Mums, protams, komitejā ir jāapzinās, kurus jautājumus mums ir jāprecizē un kuri ir tie jautājumi, kas ir jāapspriež plenārsēdē. Nu, padomāsim par balsojumu rītdien, kad mēs balsosim par deleģētiem tiesību aktiem. Ja es domāju par VPS Plus, nu, varbūt eh, to gluži nevajadzēja apspriest plenārsēdē. Man šķiet, to mēs jau varējām atrisināt komis, komitejas līmenī. Gribēju pateikties visiem līdzstrādniekiem un patiešām priecātos, ja visas institūcijas uzņemtos arī savu atbildības daļu tirzniecības jomā. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs eh, Morēras kungs no sociālās demokrāta grupas. Paldies priekšsēdētāji, komisāra kungs, kolēģi! Es eh, gribu teikt, beidzot, visbeidzot, četrus gadus pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās, visbeidzot mums ir Omnibus 1 un Omnibus 2 likumdošanas akta paketes eh, kur tiek regulēta Eiropas eh, kopējā tirzniecības politika. Tas notiek arī saskaņā ar Lisabonas līgumu, iznošanu deleģētajiem aktiem, un beidzot mēs varam strādāt arī pie šiem aktiem. Bija vajadzīgi četri gadi, lai beidzot mēs varētu runāt par īstenošanu. Tas ir ļoti labi Eiropas Savienībai, tomēr process ir ļoti ilgs bijis. Un tas, ka šis likumdošanas process bija tik garš, tas liek mums domāt par mācībām, ko mēs gūstam, lai nākotnē šādas situācijas neatkārtotos. Mums ir jādara viss, lai uzlabotu šos procesus, lai tie būtu ātrāki, lai mēs varētu tādā veidā ātrāk reaģēt uz Eiropas uzņēmumu un pilsoņu interese. Likumdošanas procesā jau no paša sākuma ir jābūt tādiem elastīgiem sarunu mandātiem. Parasti parlaments tieši arī nosaka šādus mandātus, un mēs balsojam par tiem plenārsēdēs. Starp vald starp institūciju nolīgumiem ir jābūt elastīgākiem. Un neraugoties uz grūtībām sarunu gaitā, par ko mēs dzirdējām, līgums, ko mēs esam panākuši, vienošanās ir pilnībā apmierinoša, tur ir visi mūsu interesējušie principi, ir skaidri nošķirti īstenošanas akti un deleģētie akti. Šeit ir jāatzīmē ļoti svarīgs moments, ka parlamentam ne, nav tiesības kontrolēt īstenošanas aktus. E, tad arī komitoloģijas piemērošanas principi ir svarīgi. Eiropas parlaments tagad var apdomāt to, kāds jautājums būtu jāpakļauj deleģētajam aktam, kur ir iespējams ilgāk domāt, līdz četriem mēnešiem ilgāk, un kur tas nav vajadzīgs. Tātad šis process ir ļoti tāds garš un nu, nav vienkārši, bet es gribētu pateikties abiem re, referentiem, kas ļoti apzinīgi veica savu darbu īrijas prezidentūrai arī ir jāsaka paldies, jo tieši īrijas prezidentūras laikā šīs sarunas tika pabeigts. Arī liels paldies komisijai. Komisija vienmēr bija atvērta jaunu risinājumu meklēšanai, eh, kas varētu būt pamatā nākamajam nolīgumam. Paldies! Tagad lūdzu liberāļu. Vārdu arī Naldī kungs. Paldies priekšsēdētāji. Komisāra kungs, cienījami kolēģi. Profesors Morero ir mūsu priekšsēdētājs, un viņam ir absolūtāka taisnība. Viņš teica, ka bija nepieciešami četri gadi, lai tik tālu nonāktu. Tāpēc vēlos arī pateikties referentam par lielisku darbu. Viņi gala galā tika galā ar šo uzdevumu. Viņi varēja palīdzēt noslēgt šo nolīgumu un varēja pa pabeigt trialogu komisijā ar komisiju padomi. Šeit runa ir par jaunām kompetencām, kas ir saistīts ar tirzniecību, kas iekļaujas Lisabonas līgumā. Un tagad mēs beidzot varam panākt lielāku skaidrību attiecībā uz to, kā šeit darbosies deleģēti akti. Esam vienojušies uh, diskusijās ar parlamentu un citām institūcijām par vairākiem aspektiem, un manuprāt ir jāatcerās, ka ir jādara vēl daudz kas, lai varētu turpināt šo darbu. Mums jau tagad ir dažādi noteikumi, un tad ir nepieciešams nodrošināt sastarpējo uh, Uh, uzticību sadarbībā starp institūcijām. Komisija, padomē un parlamentam līdz šim sanāca diezgan labi sadarboties. Bija arī labi piemēri, piemēram, šis jautājums uh, ar deleģētajiem aktiem. Bija dažas valstis, kas izmanto kopēju tirsniecības politiku, un šie jautājumi atsevišķos gadījumos bija jārisina nestandarta veidā. Bet ir ļoti svarīgi, ka mums ir šī procedūra, kuru mēs varam izmantot, un vēlos teikt, ka mēs esam strādājuši ļoti ātri, skaidri, un tagad mums ir skaidrs priekšstats, mums ir laba sadarbības starp institūcijām, un esam nodibinājuši skaidras sadarbības robežas Tagad uh, visas interesētās puses skaidri zina, uh, kāda ir procedūra. Tātad visi, kas sadarbojas ar mums starptautiskajā tirzniecībā, var tagad zināt, kādas ir kompetences kurai institūcijai. Šajā ziņojumā ir iezīmēti vairāki soļi, kas jāspēr uz priekšu. Liels paldies arī Naudī kungam. Un tagad pārējie runātāji. Jāko Līnau kungs, jums ir divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Labs ir tas, kas labi beidzās, vai ne? Un, manuprāt, kolēģi jau šo frāzi ir izmantojuši, jo mūsu referenti īstenībā ir pacentušies, panākuši lieliskus rezultātus, viņi pielikuši pūles, un redzat, viņi gribēja panākt to līdz uh, šī sasaukuma beigām, un viņiem sanāca, viņi ļoti gribēja, lai delģēto aktu jautājums kopējā tirsniecības politikā tiktu atrisināts. Jautājums, protams, nav vienkāršs, jo tas prasa visā šajā jomā skaidri definēt atbildību un kompetences. Jo mērķis, protams, ir panākt to, lai mēs būtu konkurētspējīgāki, lai mūsu tirzniecības politika darbotos mūsu um, e, iedzīvotāju un uzņēmēju labā. Un mēs šeit sadarbojamies ar starptautiskajiem partneriem, un vēlamies, lai Eiropas ražotājiem būtu patiesi iespējas attīstīties tā, lai nekādā gadījumā viņus neapdraudētu dempings un uh, nepamatotas subsīdijas. Šeit mēs palīdzam importētājiem un eksportētājiem, mēs panākam lielāku procesa paredzamību. Kad uh, Lisabonas līgumā bija paredzēts tas, ka uh, tirzniecības politikā arvien lielākā mērā piedalīsies Eiropas parlaments, kā uh, lēmuma pieņēmējs, uh, tad bija pēc tam nepieciešams turpināt attīstīt šo procedūru, un gal galā mēs tam panākoši tagad skaidrs noteikums, piemēram, jautājumos, kas ir saistīti ar dempinga aizliegumu, ar kodifikāciju, citiem aspektiem, kas ir saistīti ar tirzniecību. Un tas viss iekļaujas mūsu vispārējā tirzniecības politikā. Un mērķis, protams, ir izskaust tiep kādu negodīgu konkurenci, izveidot tādus noteikumus Eiropas Savienībā, kas būtu visiem saprotami un vienādi. Uh, tirzniecības politika paredz divpusējos nolīgumus, paredz uh, vispārējo kontekstu, tā lai starptautiskā tirzniecība noritētu veiksmīgi, un Omnibus 2 pakotne varēs veicināt šo starptautisko tirzniecību. Lielas paldies Jakolino kungam! Un tagad mums ir brīvais mikrofons. Viens deputāts pieteicās runāt. Banki kungs. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamie kolēģi, Ungārijā saka, darb, labam darbam ir jāatvēl laiks. Un tāpēc es ceru, ka šie normatīvie akti gal galā tiks pieņemti. Bija nepieciešami veseli četri gadi, lai uh, tos sastādītu. Uh, šeit esam rīkojušies ļoti apdomīgi, uzmanīgi, un gal galā rezultāts ir pieņemts un mēs ceram attiecīgi rīkoties pietiekami elastīgi un efektīvi. Efektivitāte mums ir ļoti vajadzīga, savādāk nevaram panākt nosprastos mērķus. Un lielajā konkurences cīņā mēs nemaz nevarētu būt uzvarētāji, ja mums nav skaidri tirzniecības noteikumi. Ir jauni noteikumi, jauni aizsardzības pasākumi, un komisijai ir jaunas kompetences vairākās jomās, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs varētu pārbaudīt komisijas darbu. Liels paldies bankie kungam, un tagad lūdzu Mimica kungs. Paldies priekšsēdētāji, godājumie deputāti bez ieslīgšanas detaļās gribat pasītrot, ka atbalstošos starp institūciju nolīgumu komisija varēs eh, re rēģēt vēl ātrāk, lai aizsargātu Eiropas intereses. Vienlaicīgi būs iespējams arī stiprināt sadarbību un arī institucionālu partneru ieguldījumu. Pieņemot šīs divas regulas, Eiropas komisija uh, gaida jau 2014. gada sākuma, kad varēsim arī īstenot jaunos noteikumus, būs jauna lēmuma pieņemšanas procedūra, arī komunikācijas kanāku nosaka jaunā struktūra. Ar šo jauno struktūru mēs e, turpināsim uzraudzīt sistēmas funkcionēšanu, lai tā darbotos efektīvāk, lai tā būtu saprotamāk arī mūsu pilsoņiem. Un visbeidzot, gribētu pasvītrot uh, ka mēs augsti vērtējam Eiropas parlamenta attieksmi, augstās paaugstinātas uzmanības, uh, šo attieksmi no Eiropas parlamenta puses šajā intensīvajā darba laikā. Paldies! Un tagad uh, gribu došu vārdu Kristo Rovalkundze. Komisār. Uh, paldies, paldies komisāra kungam. Man ir tikai šis tas piesbilstams. Tirzniecības kompetences, pateicoties Lisabonas līgumā, beidzot ir saskaņā ar demokrātiskiem principiem, un mūsu kontinentam tas ir ļoti svarīgi. Nu, neva, visu laiku tas ir jāatkārto. Nu, varbūt man jābūt tādai ironiski negatīvai. Viss prasīja ļoti daudz laika. Komisija īstenībā negribēja šeit neko grozīt, un tad padome gribēja vēl vairāk kompetenci, un abas institūcijas pēc tam bija pārsteigts, ka parlaments teica, nu, pagaidiet, Saskaņā ar līgumu mums ir neapstrīdamas pilnvaras, un tās mēs vēlamies arī baudīt. Un īstenībā kompromiss galu galā ir tikai solis uz priekšu, un tas nozīmē, ka mēs esam ļoti veiksmīgi sadarbojušies. Dārgais komisāra kungs, nu, nododiet uh, sveicienus de Guhta kungam. Jūs teicāt, ka komisija tad varēs darboties vēl ātrāk un efektīvāk, un tas tiesa. Un tieši tādēļ bija nepieciešams vest sarunas par Omnibus 1 un Omnibus 2. Parlaments varēs labāk īstenot savas pilnvaras un kontrolēt izpildvaru tieši pateicoties šim priekšlikumam un mēs varēsim šo grūto darbu veikt draudzībā un saskaņā. Paldies! Gracias, señora Kuisvot. I... Paldies! Laitfrīda kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Tirzniecības politika Eiropas Savienībā kopš spēkā ir Lisabonas līgums, ir pavērs jaunas apvāršņas gan demokrātiskā, gan parlamentārā ziņā. Un komisija pašlaik tiek vairāk kontrolēta. Komisārs sacīja, ka viņi spēja ātrāk kontrolēt, un arī mēs varam kaut ko sacīt, ja komisijas rīcība neatbilst mūsu ambīcijām. Uh, Un būtībā tirzniecības politika Eiropas līmenī ir arī sociālā politika, cilvēktiesība politika, vides politika. Tas mums ir izdevies, un tāpēc mēs pašlaik esam atbildīgi par to, lai Eiropas tirzniecības politika šobrīd būtu atšķirīga nekā iepriekš. Manuprāt, tas ir pareizi, un tas ir pareizais cenšas nedaudz atšķirīgu tirzniecības politikas nākotni. Paldies! Après qui votera non Non, on ne vote pas. Non. Attendez. Y se votará mañana a las 12 de la mañana. Par šo priekšlikumu balsosim rītdien pusdien, pusdienas laikā. Pāriem pie nākamā.